tiks rīt. Paldies visiem, un tagad pārējām pie nākošā darba kārtības punkta. Padoms un komisijas paziņojumi par G20 valstu sanāksmes rezultātiem. Vēlos aicināt izteikties Gozī kungu. Viņš uzstāsies ar ievadrunu. Paldies, priekšsēdētāji! Cienījami deputāti, godātie eh, deputāti, cienījams deputāts, paldies, ka devāt man šo iespēju. Rotējušos prezidentūras eh, pārstāvēji Itālijai G20 loceklēji uzstāties par šo tematu, jo, kā jūs zināt, Eiropas Savienība šādā sanāksmēs pārstāv eh, padoms prezidentu valsts un komisija. Es esmu gandarīts, ka var jums pastāstīt par G20 sanāksmes rezultātiem. Mūsu skatījumā tie ir bijuši lieliski. Tie pilnīgi atbilda mūsu domu gaitai. Un mēs eh, šī pusgada laikā mēģinājām nākt klajā ar saviem priekšlikumiem. Mm, visi šīs problēmas ir nopietni uztvēruši Itālijā. Un te ir dualisms starp taupību un netaupību. ir jāatbalsta vairāk izaugsme. Mums šai virzienā jā, jārīkojas vairāk izaugsmes un darba vietu izveids virzienā. Tas būtībā būtu G20 sanāksmes rezumējums, un to jūs arī redzat atainojamies samita secinājumos. Ekonomikā vēl daudz darāms, lai panāktu vēlamo izaugsmes līmeni, ja paraugās uz to, kas notiek Eiropā un Japānā. Mēs arī neesam aizsargāti iespējamo krīžu gaba, gal, gadījumā, bet ir panākt zināms progress. Banku sektorā ir tagad iestrādāt tāds izturības aspekts, un tas uzskatāms par pozitīvu soli. Jūs jau noteikti zināt par īstenotajiem izturības testiem, kas jau ir veikt un tiek veikt pat labāk Eiropas Savienībā. Kāda veida atbildes mēs varam sniegt, kas izriet no samita? Mums ir vesela virkne stratēģija saistībā ar uh, publiskajām un privātajām investīcijām, ar uh, konkurētspējas veicināšanu, ar uh, mūsu apņemšanos veicināt uh, tirzniecību un izaugsmi Mums ir arī jauna iekšējo investīciju politika. Un eh, mēs vēlamies izveidot jaunu standartu, atmosfēru, vidi, kas veicinātu investīcijas. Ir jānodrošina, ka vairāk atbalsts saņem mazie un vidēji uzņēmumi. Mēs atzīstam, ka pastāv uh, liela aiza starp uh, nepieciešamību pēc uh, ieguldījumiem globālā līmenī un to, kas tiešām tiek darīts. To jūs vēl šorīt dzirdējat no priekšsēdētā Junkera kunga. Brisbenā tika uzsvērts, ka mums kaut kas jādara infrastruktūras labā. Mums ir, tiek sagatavot globālās infrastruktūras institīva Un mēs esam snieguši tālāk ieguldījumu tajā, ko es jau sacīju, komisijas priekšsēdētājs jau minēja, kas tiek darīts arī G20 samitā izskanēja līdzīga informācija, taču vairāk par to ir nepieciešams ātrs atbalsts Junkera plānam. M mūsu skatījumā G20 secinājumi ir aizmetnis plašākām investicijām. Vēl viens temats, kas ir ļoti svarīgs šai kontekstā, un tas arī izrietēja no mūsu darba pusgada, proti izvairīšanās uh, no nodokļu maksāšanas apkarošana. Daudz par šo tematu izskanēja arī informācijas Brisbenā. PEPS eh, plāns, eh, kas ir vērsts uz eh, nodokļu nemaksāšanas apkarošanu. Te ir runa par sadarbību starp valstīm. Dalībvalstīs jau ir sistēma, kas paredz apmainīties ar informāciju, tā tikai ir jāīsteno. No Tāda krāpšanās ar nodokļiem vai nodokļu nemaksāšana vai pārāk agresīvi plāni izvairīties no nodokļu maksāšanas. Tas viss ir jāapkaro, un e, Eiropas Savienība šajā virzienā jau ir daudz darījusi. Te ir runa par automātisku apmaiņu ar informāciju starp dažādajām nodokļu iestādēm. Mums, kā Eiropiešiem, ir vēl viena ziņa, kas diemžēl ir uh, slikta ziņa. Uh, tā mums varētu būt bijusi prioritāte Eiropas Savienībā, taču, diemžēl, progress nav panāks. Te ir runa par 2010. gadā jau izziņotajām reformām saistībā ar Startautisko valūtas fondu. Mēs vēlreiz aicinājām ASV tiešām apņemties ratificēt reformas, kas tika minētas 2010. gada dokumentā. mēs paši esam apņēmušies īstenot 2010. gadā izvirzītos mērķus. Mēs tos pilnīgi atbalstām. Izaugsmes nozīme, uh, pavērsiena punkts ekonomikā. Tas ir ļoti svarīgi. Eiropā un Japānai jādara vairāk un labāk attiecībās ar saviem partneriem, kas, protams, arī saskars ar krīzi. Taču galvenais no krīzes jātiek ārā pēc iespējas tīšāk. Paldies, Gocī kungs. Tagad vārds Dombrovska kungam. Well, um, Paldies vēlreiz, godātais priekšsēdētāji, deputāti. Esmu priecīgs par man sniegto iespēju šim parlamentam īsti pastāstīt par G20 samita Brisbenā rezultātiem, kuru priekšsēdētājs Junkers un es pats pārstāvējumu Eiropas Savienībā. Tas bija samets, kurš vainagoja procesu, ko sākām 2008. gadā. Jau no paša sākuma vēlos sacīt, ka esmu gandarīts par šīs sanāksmes rezultātiem. Šie rezultāti ne tikai vieš mūsos cerības eh, no valdību viedokļa, bet tie arī ataino galvenos jārīne visus Eiropas parlamentu un uh, Eiropas Savienības mērķus. Eh, četri galvenie punkti, ko vēlos uzsvērt. Pirmkārt par globālo ekonomiku. Uh, G20 misija un tradīcija paredzēja, ka globālās ekonomiskas stāvoklis bija galvenais darba kārtības punkts. Un valdības ar vienu realistiski skatās uz pašreizējo situāciju. Ir jāpanāk atbilstošs līdzsvars starp struktūrālajām reformām un fiskālo uzticamību. Šī ir mūsu ekonomiskās politikas pīlāra, un mēs Eh, šo receptu uzskatām par būtisku, lai veicinātu atveseļošanos. Austrālijas prezidentūra vērs uzmanību uz to pasākumu identificēšanu, kas var veicināt izaugsmu, darbvietu izveidu un investīcijas. Runa par investīcijām, par G20 līmeni, ES eh, e līmeni, kas jo īpaši svarīgs pašreizējā globālā ekonomiskajā šai saistībā G20 līderi augstu vērtēja komisijas uh, 300 miljārdu eiro investīciju pakotne un Brisbenes rīcības plāns norāda, ka oktobrī Eiropas Savienība ir izstrādājusi investīciju inicitīvu laikam no 2015. līdz 2017. gadam. Tas tātad ir spēcīgs uzmodinājums mūsu investīciju inicitīvai. Un šī investī, šīs investīcijas paredzētas mazo un vidēju uzņēmumu atbalstam. Otkārt, Nodokļu caurskatāmība. Darbs pie integrētas eh, nodokļu sistēmas bija ļoti svarīgs. Tātad nodokļi ir jāiekasē tur, kur pēļņa tiek gūta. Prezidents Obama sacīja, ka darbs pie nodokļu caurskatāmības ir G20 darbības vainagojums. G20 apstiprināja to progresu, kas saistīts ar ECO Eh, ienākumu gūšanas eh, sadalījumu. Te ir runa arī par internetu uzņēmumu gūto peļņu eh, internetā. Un šis darbs noslēgsies 2015. gadā. Mēs aicinājām automātiski apmainīties ar informāciju par nu, nodokļiem. Pateicoties atbalstam, mums izdevās panākt progresu galīgajā komunikē Un mēs šādā virzienā virzīsimies ar Eiropas Savienību. Tikai dažas dienas pirms samita ASV un Indija noslēdza līgumu par Baliju vienošanos, un Baliju lēmumi tiks īstenot pateicoties arī Dohas attīstības darba kārtībai. Tas sniegs iespēju atbildēt uz eh, nākotnē gaidāmajiem izaicinājumiem un eh, tiks izveidot labāka sistēma, gaidot nākošo G20 samitu Turcijā. Noslēgumā klimata izmaiņas. Eh, pēc plašām diskusijām mūsu galveno partneru atbalsta saņemšanas mēs vienojamies par klimata pārmaiņu mērķu minimumu. Tas bija vēl viens piemērs, kā Eiropas Savienība un G20 eh, dalībvalstis kopīgi darbojās, lai virzītu tālāk ES nostāju. Un mēs uh, rīkojamies tā, lai noteiktu valstīm pašām katrai savu mērķi un izveidot arī zaļo klimatu fondu un gaidāms, ka tālāks progress tiks panāks Parīzes konferencē. Austrālijas prezidentūras mērķis G20 kontekstā bija klimata izmaiņas vispār neminēt, bet mēs jau panācām. Paldies par jūsu uzmanību un uh, ceru, ka būs auglīgas diskusijas. Paldies, uh, komisāra kungs, par ievadvārdiem. Tālāk izteiksies politisko grupu pārstāvji EPP grupas vārdā Balca kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Priekšsēdētāji kungs, komisārs, um, komisijas priekšsēdētājs šodien uh, mūs iepazīstināja ar ļoti nepieciešamu un aktuālu investīciju plānu, kas ļaus mums atjaunot uzticību Eiropas ekonomikai. Un es priecājos, ka Eiropā jau Brisbenā aktīvi aģitēja par šo plānu. Mēs uh, zinām, ka mm, visi gaida no Eiropas uh, pozitīvas ziņas, un šo 20 valstu iniciatīva mm, šeit varētu būt uh, labs piemērs. Vienlaikus nevajadzētu aizmirst, ka uh, uzticība ir, uzticība ekonomikai ir pamatakmens uh, ieguldījumiem ekonomikā, un tas ir jāņem vērā, ja mēs vēlamies palikt uz pareizā ceļa. Uh, Nodokļu politika uzņēmumiem arī ir eh, svarīgs eh, jautājums ES un starptautiskajā darba kārtībā. Daudz kas ir darīts, lai Eiropa mm, tu arī turpmāk spēlētu būtisku lomu informācijas apmaiņā. Tomēr mēs atzīstam arī to, ka mm, dzinējspēks eh, joprojām ir G20 sadarbība ar OECD. Uh, un globālo standārtu noteikšana automātiski apmaņā ar nodokļu informāciju ir jātīst tālāk. Un tā ir jāveicina arī balstoties uz G20 formātu. Runājot par eh, transparenci, nodokļu politikas eh, konverģenci un tam līdzīgi, mums ir jāiet tālāk. Un ETP pastāv uz to, ka um, papl plašajos um, no, nodokļu nolīgumos uh, tas tiek darīts. Uh, parlamentam būs jāsagatavo īpašs uh, ziņojums, kas ir um, jāpēta no uzņēm, uzņēmuma nodokļa politikas caurskatāmības viedokļa, un šī ziņā mūsu darbs ir jāturpina. Paldies! Köszönöm képviselő úr! Paldies! Paldies par jūsu komentāriem. S un D grupas vārdā vārds tiek dots Pēteram Simonam. Paldies priekšsādātājiem! Pateicos prezidentūrē par skaidrojumiem, ko jūs sniedzāt saistībā ar izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un agresīvu nodokļu plānošanu, jo pēdējo nedēļu laikā Eiropā tiek ļoti daudz diskutēts par um, atsevišķu valsts nodokļu praksēm, un tas ir tikai aizberga, tā ir tikai aizberga virsiedne. Mēs zinām, ka pateicoties šādām schēmām, nu, iz, izvairoties no nodokļu nomaksāšanas, daž, Eiropa zaudē miljardiem eiro nodokļos. Būtībā vienu triljonu, tas ir gandrīz trīsreiz tik daudz, ko šodien komisijas priekšsādātājs piedāvāja Eiropas investīciju programmai. Uh, Ir pēdējais laiks kaut ko darīt šajā ziņā, un Eiropai te būtu jābūt pionieriem. Tas ir svarīgi, bet tikpat svarīgi ir, lai arī starptautiskā līmenī mēs uh, darbotos un pavirzītos uz priekšu. Un uh, pilnīgi pamatoti šis uh, jautājums bija G20 darba kārtībā. Uh, starptautisko nodokļu nolīgumu parakstīšana ir tikai soļa sākums, bet ir arī citas iespējas, minēšu dažas. Vispirms OECD iniciatīva saistībā ar nodo, peļņas pārvietošanu. Starptautiskā līmenī ir jāvirz uz priekšu, nodok, peļņa ar nodokļiem jāpliek tur, kur tā tiek gūta, un multinacionālie uzņēmumi vairs nevar gūt labumu no ļoti uh, niecīgām licenču nodavām, pārbirzot savu peļņu uz uh, nodokļu paradīzēm, tāpēc ir nepieciešama automātiska apmaiņa ar informāciju. Otrakārt ir nepieciešama apņēmīga rīcība pret nodokļu paradīzēm. Es definīcija te nav pietiekama. Ir nepieciešama skaidra definīcija, skaidrs kritērija katalogs, lai varētu atpazīt nodokļu paradīzes un lai varētu pret tām rīkoties. Tāpēc Mēs prasām melnā saraksta sagatavošanu nodokļu paradīzēm, kas būtu kopīgs visai Eiropai. Treškārt, nodo, cīņa pret naudas atmazgāšanu. Arī tā ir jāpastiprina. Ir um, jāceļ dienas gaismā tie, kuri slēpjas aiz uh, firmās, kas uh, slēpjas aiz paskastītēm, tāpēc nepieciešams caurskatāms nodokļu reģist, uh, uzņēmuma reģistrs. Uh, Daudz kas eh, no šīm darbībām līdz šim ir bijis eh, legāli, bet eh, ir jādomā par to, kā to starptautiskā līmenī aizliegt un kā novērst nelikumīgas nodokļu prakses. Paldies! Tālāk Eiropas konservatīvo un reformistu grupas vārdā Fotīgas kundze lūdzu. Paldies, priekšētāji! Eiropas komisijas eh, vicepriekšētāji dāmas un kungi. Visas svarīgās iniciatīvas, kuras uzskaitīja Dombrovska kungs, jau ir aprakstītas G20 samita dokumentos, kur tiek runāts par eh, secinājumiem, par eh, rīcības plānu, par programmu, ka, kurai jānoved pie izaugsmes un labākām nu, darba vietām. Tas viss ir ārkārtīgi būtiski. Infrastruktūras programmas ir ārkārtīgi nozīmīgas programmas, lai pielāgotu banku sistēmas un attīstītu infrastruktūru. Tomēr ir viens G20, eh, G20 eh, eh, samita aspekts, kas ir ļoti svarīgs, proti drošība. Bez drošības nav nekādas cerības panākt izaugsmi un attīstību, bet šis jautājums nav atspoguļots G20 samita dokumentos. Pēc tam, kad uh, NATO iestājās tās valstis, kuras atrodās manā reģionā, mēs redzējām, ka bija jaunas uh, tiešās ārvalstu investīcijas, uzplauka uzņēmēja darbība, bet visas šīs iespējas pazūda tad, kad izveidojās uh, atklāta agresija. Balkānu reģionos. Un jums, komisāra kungs, un komisijas priekšēdātājiem un arī padomas priekšēdātājiem, tā vien šit bija, uh, jūs pārstāvējāt tikai daļu no Eiropas šajā G20 samitā, un jūs nerunājāt par attīstības un ekonomikas riskiem mūsu reģionā. Aiz uh, šāda jauna mēdīju iekškarais, kuras lējās Putins, ir bijuši pavisam citi secinājumi. Paldies, nākamais runātājs no Alde grupas, Jakaučiča kungs, divas minūtes lūdzu. Od toga 70. Paldies. 200 miljonu cilvēku bez darba, 5 miljonu no tiem ir jaunieši. Ja paskatāmies uz uh, šo G20 samitu, tad uh, jānorāda, ka tāda ir situācijas analīze, kas ir visnotaļ precīzi iespējams, ka bezdarbnieku ir pat vairāk. Bet lieta tāda, ka šī samita rezultāti ir nenozīmīgi. Mēs runājam par to, cik svarīgi uzlabot jauniešu darba iespējas Mēs esam daudz par to runājuši, tāpat tiek runāts par tiesību, līdztiesību starp vīriešiem un sievietēm, par uzņēmē darbības vidi, lai visiem būtu vienādas tiesības attiecībā uz nodarbinātību, lai visus varētu vienādi uzņēmumi nodarbināt. Pasaules līmenī mums jāskatās uz kādu uz uh, izaugsmas iespējām, lai izkļūtu no krīzes. Ko Eiropa var šajā lietā darīt? Mēs cerējām, ka būs uh, aktīvāka līdzdalība. Mums ir ļoti liela atbildība, mums ir jāiegulda līdzekļi liela izmēra projektos. MEU tika atzīti kā izaugsmas avots, tādēļ, bet ir svarīgi arī runāt par klimatu pārmaiņām, ir jārunā par zaļo ekonomiku un runāt par zaļā klimata fondu un zaļo industriju gan šodien, gan nākotnē. Tāpat ir jātīsta valsts privātās nozares partnerība. Kā jau kolēģi minēja, ir jānodrošina nodokļu sistēma caurskatāmība, jo uh, pasaules līmenī ir ārkārtīgi daudz naudas, kas tiek zaudēta. Mums ir jāpārliecinās par to, ka nodokļi tiek iekasēti tur, kur nauda tiek nopelnīta. Paldies par jūsu komentāriem. Tālāk viena minūte Ferēra kungam. Paldies, priekšēdētāji. G20 samita rezultāti visu pirmām kārtām norāda uz to, cik iesakņojusies ir šī krīze, tā nebūtu nav atrisināta. Kapitālistiskās lielvaras nespēja izkļūt no šīs sistēmiskās ekonomiskās krīzes. Nav iespējams to atrisināt, ja mēs neatbrīvosimies no negodīgajām sistēmām, kas eh, traucē mums visiem mēs redzam, ka ir stagnācija un recesija dažās no lielākajām Eiropas ekonomikām. Mēs šeit runājam daudz par ekonomisko sadarbību, bet tad, kad kaut kas ir jādara, tad ir tikai tukša vieta. Visu laiku tikai uh, tiek izmantota šī keinisma ekonomikas principu. Mēs cenšamies investēt uh, infrastruktūrā, bet tas netiek darīts. Mēs runājam par izvairīšanos no nodokļu maksājošanas, bet neviens nerunā par nodokļu paradīzēm un šīm nodokļu sistēmām, kas pieļauj šādu nodokļu nemaksāšanu. Paldies! Tālāk EFTD grupas vārda Maha kungam divas minūtes lūdzu. Ferēra kungs eh, nepateica visu, bet es varu paturpināt viņa iesākto Vai jums nešķiet divkosīgi teikt, ka peļņa jāpliek ar nodokli tur, kur tā tiek gūta, un vienlaicīgi Junker kungs tiek ievēlēts par komisijas vadītāju. Viņš bija premjerministrs valstī, kas bija un joprojām ir nodokļu paradīze, kas piedāvā ļoti lieliskas nodokļu likmes tiem, kas ierodās maksāt nodokļus viņa valstī. Es piekrītu, brīvā tirdzniecība var atbalstīt izaugsmi, bet vai jums nešķiet divkosīgi, ka jūs runājat par šādu tirdzniecības nolīgumu ar ASV, kurā iekauts arī arbitrācijas, arbitrācijas klauzula. Un rītdien tiks piedāvāts sadalīt Google uzņēmumu. Ja tas tiks tā piedāvāts un TT šis eh, šāda situācija notiks un tas viss novadīs pie tā, ka mūsu nodokļu maksātājiem būs jāmaksā Amerikas uzņēmumam. Jūs runājat par investīcijām, cik tas ir svarīgi ekonomikai. Es piekrītu, bet tas, ko jūs piedāvājat, arī nav pilnīgi godīgi. Priekšādātājs Junkers ir radījis šo domu, ka Eiropas komisija paņems miljārdu, tad no ERB būs vēl 5 miljārdi un tad kaut kādā brīn, brīnumainā veidā tas kļūst par 315 miljārdiem investīciju. Vai tas nav gluži neprecīzi? Jūs runājat par izaugsmu, par darba vietām, bet darba, mēs redzam, ka e, Eiropā nav nec izaugsmes, nec jauna darba vietu. Lisabonas uh, stratēģija paredzēja, ka mēs būsim viskonkurētspējīgākā ekonomika pasaulē, bet uh, mēs redzam, ka no konkurētspējas nav nekā. Paldies! Paldies! Tagad uh, pie politiskām grupām nepiedarošo vārdā Nikolas Bēj uz vienu minūtu lūdzu. Priekšsēdētais kundze. Ja neņem vērā medijas arī kaut ko ažiotāžu, nekas liels no šī kārtējā 20 pasākuma nebija gaidāms. Vienkārtējs apstiprinājums tās Eiropas Savienības mērķiem, kas arvien vairāk pakļaujas globālajai ideoloģijai un ASV interesē. Kamēr daži labi nepiekāpīgi nodod sapnim par globālo valdību amerikāņu paspārnē, citi, kā piemēram Krievija, kas nebūtu nav tik izolēta, kā jums gribētos, gatavojas daudzu globālo centru pasaulē nākotnē, kur pielūdz visu valsts patrioti. G20 samita laikā Austrālijas premjerministra pretkrievisko noskaņojumu izrādīšana atainoja Eiropas institūciju kolektīvo histēriju. Bet es aicinu parlamentu iedvesmoties no Austrālijas spēcīgās, skaidrās un nepiekāpīgās migrācijas politikas. 2013. gadā sāktā operācija valsts robežas no nu dienu ir ļāvusi atturēt imigrācijas kandidātus un eh, likus izsīkt arī uh, ienākuma avotam uh, tiem cilvēkiem, kas grib gūt ienākums no nabadzības ja mēs vēlamies tiešām aizsargāt arī mūsu robežas un eh, gribējamies, eh, vēlamies izvairīties no tā, ka tik daudz nelēmīgie gūs, eh, iet bojā ceļā uz mūsu robežām. Paldies! Tagad uzstāsies uh, deputāti individuālā kārtā vispirms Eiropas tautas vārdā Spirāki kundze. Paldies, priekšstādātājs kundze! G20 apņemšanās, lai veicinātu izaugsmi un eh, darbvietu izveidi nāk īstajā laikā. Nāk laikā ne tikai tāpēc, ka uh, izaugsme gan Eiropā, gan globālajā līmenī ir ļoti zemā līmenī, gan ir tāpēc, ka pirms dažām stundām Junker kungs uh, šeit prezentēja 300 miljārda eiro investīciju plānu. Tas ir ambiciots plāns, kas paredz arī mērķu sasniegšanu. Izveidojas pār par vienu miljonu darba vietu tuvākajo, tuvāko trīs gadu laikā, neuzliekot jaunu parādu slogu Eiropai. Un eh, te ir liela nozīme, eh, protams, eh, detaļām, jo detaļās bieži vien slēpjas vēlns, kā saka angļu teiciens. Protams, var rasties jautājums, kā rodas 300 miljoni uh, miljārdu eiro, tad, ja šis reizinātājs atkal ir atkarīgs no kapitāla turētājiem. Vēl viens jautājums, kas notiks ar tām valstīm, kas nonākušas krīzē šodien? Junker kungs sacīja, ka ar valsts, kas saskāršās ar krīzi, būs prioritārās valstis. Galvenā valsts, pirmā valsts, kura ir visvairāk cietusi no krīzes, ir Grieķija. Kāds būs process? lai šīs valstis varētu gūt labumu no šīm programmām, kas saistīts ar jauno fondu. Tātad mums ir jāveicina šī komisijas um, iniciatīva, un tā arī atbilst G20 apņemšanās garam. Mēs vēlamies arī zināt, kā no Eiropas investīcija bankas un uh, Eiropas komisijas uh, Uh, attīstīsies notikums saistībā ar jaunajiem investīcijas instrumentiem. Mums tas ir jāzina ne tāpēc, ka mēs nelabvēlīgi raudzītos uz šo komisijas institīvu, tāpēc mums tas ir jāzina, lai mēs varētu labāk uzticēties un uh, ierobežot draudus, risku. Skaidrs, ka jaunais plāns ir ļoti ambicios un tam ir ļoti labvēlīgs mērķis mainīt uh, Eiropas tēlu. Mums Eiropā vairs nav laika, tas jau arī atainojas G20 secinājumos. Tām valstīm, kas īpaši smagi ir cietušas no krīzes, arī vēl jau mazāk ir laika. Paldies! Paldies! Liels paldies! Mēs te runājam par ļoti svarīgu tēmu, to es saprotu, tomēr es gribēju, lai visi ievērā, ievērotu atvēlēto runas laiku jo mums ir jāciena arī nākamie runātāji. Tagad uh, Gutierese kungs priet uh, pusotra minūte. Liels paldies priekšsādātājiem. Es neesmu liels uh, G20 fans jau kopš, uh, kopš paša pirmā Vašingtonas sameta, jo es redzu, ka tur ir daudz nepildītu solījumu, nekādas uh, pienācīgas uh, finanšu sistēmas reformas netiek veiktas. Uh, bet eh, lai vai kā mēs nevaram ignorēt to, ka mm, Eiropas eh, Savienība eh, šī ja, samitā bija viena no svarīgākajām tēmām tieši Eiropas izaugsme, kas ietekmē arī pasaules ekonomiku. Un tāpēc ir nepieciešams saprast, kas mūs padara nekonkurētspējīgu trauslus pasaules līmenī. Visi aicina Eiropas Savienību grozīt savu politiku, darīt kaut ko citu, lai izkļūtu no, prī, no krīzes, lai veicinātu ekonomisko izaugsmi, un būtībā jau tas ir eh, atbilst veselajam saprātam. Uh, Mums ir jādomā par stimuliem Eiropā, kas ļaus pielikt punktu neveiksmīgajai taupības politikai. Jādomā par politiku, kas mūs izvedīs no krīzes, ambiciozāku politiku nekā to, ko šorīt piedāvāja Junkara kungs. Šobrīd mēs uh, piekopjam taupību un um, ļoti stingri traktējam stabilitātes fondu, bet ir nepieciešams domāt par iekšējo patēriņu, atbalstīt uh, pilsoņus, uh, risināt nodokļu krāpšanas jautājumu, lai stimulētu ekonomiku un visbeidzot ir nepieciešama arī solidaritāte. Nevajag uh, dancot apkārt ap vienu problēmu vēl desmit gadus. Gal galā mēs nonāksim pie pilnīgas sabiedrības sabrukuma. Lielas paldies tagad Sulika kungs vienu minūti. Lielas paldies priekšsādātāji, komisāra kungs. 20, G20 uh, samitā jūs vēlreiz pieminējāt, ka Eiropā uh, nav izaugsmes. Protams, ka tas nav uh, pārsteigums bet eh, no otras puses Eiropa arī pati dara visu, lai nebūtu nekādas izaugsmes, jo tā nemitīgi pasliktina biznesa vīdi, nosaka nereāls klīmata mērķus, un es domāju, ka tāpēc nevajag būt pārsteigtam, ka uzņēmumi pamet Eiropu un izaugsmes nav. Vienīgais risinājums, kas šeit varētu būt iespējams, ir lielākie sabiedriskā se sektora izdevumi, lielāki valdību izdevumi, lielāki pārādi ja es patiešām vēlas atrisināt ekonomiskās izaugsmas e, problēmu un palielināt nodarbinātību, tad e, tām valstīm, e, kuras nav spējīgas pārvaldīt savus resursus, ir jāļauj bankrotēt. Un uh, ir jāuzlabo biznesa vīde. Lielas paldies! Nākamais runātājs būs. Uh, Mazurīnos kungs. Paldies, priekšsādātāji! Dargie kolēģi, mēs varam priecāties, ka uh, lielvaru pārstāvji G20 samitā tikās uh, biznesā un apsprieda šīs pasaules programmas, uh, problēmas, un es priecājos, ka viņi apsprieda arī klimata pārmaiņas, cīņu pret ebolas vīrusu, uh, ilgspējīgu attīstību. Un jāteic, ka pasaules vadošās lielvaras bija diezgan vienotas šajos uzskatos sametā piedalīja arī mm, Krievijas prezidents Putins, un uh, lielvalstis viņam uh, skaidri pastāstīja, ko viņi domā par notikumiem Ukrainā. Manuprāt, tas ir apsveicami, jo ir jādomā par mieru un risinājumiem Ukrainā. Tomēr ir jāparaugās, kas šobrīd no kās, notiek uz uh, Lietuvas un Krievijas robežas. Jūs redzat, ka Krievijai tiešām ir jāsaņem sevi rokās un jādara daudz vairāk. Lielas paldies! Tālāk Vilimski kungs, pusotra minūte sagatavot. Paldies! Dāmas un kungi, iedomājieties, ka um, G20 ir uh, tā organizācija, kas pārstāv divas trešdaļas pasaules iedzīvotāju, pasaules tirzniecības, 80% no pasaules IKP. Un, ja šāda sabiedrība sanāk kopā, tad es gaidu būtiskus risinājumus nevis eh, tādus priekšlikumus kā Junkera investīcija pakotne, kur nav piedāvāta svaiga nauda, bet gan uh, ir jādomā par struktūrāliem risinājumiem finanšu jomā. Pirmo reizi kopš 2008. gada ir skaidrs, ka ir nepieciešams nošķirt eh, komercbankas un investīciju bankas, lai investīcijas um, netiktu paspēlētas kazino, tā ir nodokļu maksātāju uzkrātā nauda. Uh, un tāpēc uh, ir jānošķir komercbankas un investīcija bankas. Tas radīs stabilitāti finanšu jomā. Otrakārt, ārpus biržas tirzniecības darījumos ir uh, jāievieš kārtība, lai nebūtu tā, ka ārpus biržas darījumos notiek divas trešdaļas visu transakciju. Un pie, tiek veidots aizvien vairāk necaurskatām struktūru. Un ko mēs te panākam? Panākam lielāku plājusu starp G7 valstīm no vienas puses un BRIK valstīm no otras puses. To, nu, to mums nevajag. Mums ir nepieciešama nepieciešams, lai lielie bloki un valstu kopienas darbotos cilvēku interesēs, lai cilvēks būtu interešu, interešu centrā un lai finanšu institūcijas nebaudītu pārmērīgu brīvību. Uh, Liels paldies, Bālaša kungs, viena minūte. Paldies, priekšsādātā komisāra kungs, Eiropas centrālā banka, um, OECD, Pasaules uh, valodas fonds un tagad arī G20. Visi saka, ka um, mums ir neoliberāla ekonomika, bet uh, pēdējo 20 gadu laikā, pēdējo 25 gadu laikā tā vairs nestrādā. Mums uh, pašlaik uh, mēs esam palielinājuši pieprasījumu pēc precēm, pakalpojumiem globālā līmenī un um, runājot par nod, iz, mēs zinām, ka tas saistās ar izvairīšanos no nodokļiem, ar investīcijām, ar ekoloģisko pārēju, kas ir absolūta prioritāte. Uh, Kā jau kolēģi tikko teica, komisija eh, ir nepieciešams, lai komisija, lai Eiropas Savienība uh, turētos pie savas labās apņēmības un uh, darbotos, proti apkarotu izvairīšanos no nodokļu izmantošanas, iz, iz, nodokļu izvairīšanās, um, veicinātu investīcijas. Uh, nu, lai tās būtu mērķtiecīgas investīcijas, lai tiktu veidot jauni attīstības uh, modeļi un lai tiktu darīts viss, lai ekonomiskā transformācija notiktu Eiropas Savienībā, lai mēs būtu tajā līderi un priekšgalā. Un nu, šobrīd mēs esam uzsākuši pārmaiņas uh, mūsu ekonomiskajā un monetārajā politikā, kaut arī es neuzskatu, ka viss ir kārtībā. Lielas paldies! Nu, tālāk vārds eh, Boštināru kungs, divas minūtes. Liels paldies priekšsādātājiem, mm, komisijas eh, vicepriekšsādātāji. S&D grupa pieņem zināšanai mm, to nelielo progresu, par kuru jūs mums ziņojāt. Uh, un mēs um, esam gandarīti uzklausīt to, ka G20 ir uh, apņēmušies par 2% palielināt IKP izaugsmi. Tomēr secinājums ir šāds, ja citām dalību valstīm izdodas um, pārvarēt uh, krīzes efektu, bet Eiropai tas nav izdevies, tas nozīmē, ka citas valstis uh, no krīzes ir izkļuvušas ātrāk. Vēl viena laba iniciatīva būtu uh, atsākt investīcijas, veidot jaunas darba vietas, un tas ir ļoti, līdzīgs, ļoti līdzīgi tam plānam, ar kuru mēs tikām iepazīstināti šodien. Mēs pieņemam zināšanai arī ideju um, apkarot nodokļu nemaksāšanu pārobežu kontekstā un aplikt uh, ar pēļņu, aplikt ar nodokļu pēļņu tur, kur tā rodas. Bet uh, tas nedrīkstētu skart uh, nodokļu nemaksātāju apkarošanu. Uh, Nu, tā ir būtiska problēma, jo nesamaksātie nodokļi ir gandrīz identiski Eiropas IKP. Nu, šeit tika pieminētas arī sārunas par klimata pārmaiņām. Tomēr mums pašiem sev ir jāpārmet tas, ka mēs nepiedalījāmies tajā darījumā, ko Ķīna un ASV parakstīja Pekinā. Ļoti maz tika runāts arī par ebolas radītajiem draudiem Vai mēs no tā varam saprast, ka G20 nesaprot to, ka uh, lielās valstis uh, nav spējušas uh, ierobežot krīzi un šīs problēmas radīto ietekmi? Protams, ka mēs saskarsimies ar būtiskām grūtībām šīs krīzes dēļ gan Eiropā, gan Āfrikā, un es sagaidu, ka Eiropas Savienība te būs līderis un ka mūsu balsī cilvēki ieklausīsies. Liels paldies! Tagad vārds Mārtiņa kungam divas minūtes. Liels paldies, priekšsādātāji! Priekšsādātāji ir četras es dalību valstis, kas ir G20, kā arī pat Eiropas Savienība. Un mēs redzam, uh, par nožēlu visiem, ka grau, izaugsme stagnē, savukārt eh, citas eh, valstis ir nostājušās uz izaugsmes ceļu, tāpēc mēs ļoti augstu vērtējam um, to, ka mēs uh, atkal veiksim investīcijas, kas um, uh, dos jaunu startu Eiropas uh, ekonomikai. B ir nepieciešama ievērojama izaugsme, lai mūsu ekonomika patiešām nostātos uz pastāvīgas uh, izaugsmes ceļa, un tas nozīmē, ka ir jāpaplašina starptautiskā tirzniecība. Šobrīd mēs tirgu neīstenojam piln, pilnā mērā savu potenciālu. Uh, G20 uh, nerunāja par uh, daudzpusēju uh, pasaules tirzniecības sistēmu, mēs to vēlētos, mūsu grupa. Mēs vēlamies, lai G20 sarunās šī tēma tiktu skatīta, bet vismaz šobrīd realistiski raugoties daudzpusējs nolīgums nebūs risinājums, tāpēc ir jāskatās uz mūsu divpusējo darba kārtību, jāgādā par to, lai tiktu ratificēts mūsu un Kanādas tirzniecības nolīgums, lai mēs gūtu panākumus sarunās ar apvienot, ar Japānu un ASV jāraugās, lai tiktu parakstīts investīciju nolīgums ar Japānu. Protams, tas nav jādara par katru cenu, bet, uh, kā jau tika sacīts, G20 ir mm, jāgādā par to, ka šīs uh, vienošanās, uh, šie nolīgumi priekšplānā izvērs nodokļu, izvirza caurskatām regulējumu, caurskatām nodokļu režīmu, un ja mēs to varētu panākt ar trīspusēju nolīgumu, tad mēs varētu veikt savu ieguldījumu gan G20 mērķu sasniegšanā, gan Eiropas izaugsmas veicināšanā. Liels paldies! Nākamais runātājs būs Dantī kungs, viena minūte. Paldies, priekšnādātāji, komisāra kungs, dārgie kolēģi! G20 samits vēl vienu reizi pierādīja, ka atbilde uz um, ekonomisko krīzi žņaudz mūsu kontinentu, smacē to nost. Un, uh, izaugsme un nodarbinātība jau nav tikai vienas valsts mērķis, tas ir aktuāli visām mūsu valstīm, un tieši tāpēc uh, uh, ļoti saulēcīgi komisija nāk klajā ar investīciju plānu. Protams, ka tam ir savas, uh, savi ierobežojumi, tomēr mēs redzam, ka vismaz tur vairs tiek, netiek runāts par veco mm, taupības pieeju. Un Mm, domāju, ka Eiropai būtu jāuzņemas zināma līdera loma, lai mēs varētu atkal nostāties izaugsmas priekšgalā, jādomā par nogurušās Eiropas atgriešanu uz izaugsmes ceļa, jo Eiropa zaudē savu lomu pasaulē, kā tas vairāk kārt šodien izskanēja. Domāju, ka tas radīs iespējas nākotnē, nākošajām paudzēm. Liels paldies! Tagad uzsāksim brīvā mikrofona procedūru un Nikolo Kapučo pirmais būs runātājs. Paldies, priekšsēdētāji! Brisbenes Samitā bija runa par izaugsmu, par pieprasījumu, piedāvājumu, iekšzemes koproduktu, struktūrālām reformām. Visi šie aspekti, protams, ir ļoti svarīgi nākotnē. Taču galīgajā paziņojumā nebija atsauces uz e, tām produktīvās ekonomikas daļām, kuru esmu skatījuši agrāk - mikro uzņēmumi kas, uh, un mazie vidie uzņēmumi, par, kas taču ir mūsu ekonomiskās sistēmas mugurkauls, par to mēs jau agrāk esam runājuši. Nu, vismaz līdz šim tā ir bijis. Tā vietā tiks skatīta izvairīšanās no nodokļa maksāš, eh, maksāšanas, jā, taču vajadzētu tomēr nāk klajā ar konkrētiem priekšlikumiem, nevis izplūdušām frāzēm. Un 2011. Eh, 2016. gada pretkorupcijas pasākumi arī tiks skatīti G20 ietvaros. Mums būtu jāskatās arī uz valsts finansēm. Un te, protams, tika pieminēts arī uh, klimata izmaiņas un uh, jauniešu bezdarbs, taču pieminēšana vien nav pietiekama. Paldies, nākošais runātājs Oteriča kungs, lūdzu. Um... Paldies, Gauzī kungs sacīja ka G20 sanāksmes rezultāts bija labvēlīgs viņa ekonomikas skatītēm. Uh, ja skatījums uz ekonomiku atainojas Junker šorīt sacītā uh, vispārējā šitā uh, ūdens liešanā uz cirnavām ekonomikā, kas jau tagad ir līdz pat 90% ieslīgus parādos no IKP, tad rodas jautājums, cik daudz finanšu uh, nelaimi ir nepieciešams Junkera dārzā. Ja tas tā turpināsies, tad Dievs pasarg. Paldies. Tagad došu vārdu komisāram, lai viņš atbildētu uz uzdotajiem jautājumiem. Lūdzu, Dombrovska kungs. Priekšstādātājs kundze, godātie deputāti, cienījamās deputāts, vispirms vēlos jums pateikties par šīm debatēm un par jūsu komentāriem. Mēs katrā ziņā ņemsim tos vērā un izmantosim šos komentārus un ierosinājums eh, Turcijas vadībā sākot nākošo G20 gadu. Par spīti kritiskajiem novērtējumiem, ka šeit izskanēja, esmu pārliecināts par to, ka G20 paliks arī turpmāk. Tas ir vienīgais globālais fórums, kas dod iespēju arī um, attīstības valstīm un attīstītiem valstīm sniedz iespēju atkopties no krīzes. Šis fórums nav tik veiksmīgs, kā mēs būtu vēlējušies Taču mēs to zinām arī no mūsu pašu pieredzes Eiropas Savienībā. Taču progress ir jāpanāk arī globālā līmenī, lai mēs būtu efektīvi visos līmeņos. Brisbenes G20 samets bija svarīgs daudz mērķu gaismā. Mēs izstrādājam konsekventu politiku, kas veicinātu arī Eiropas ekonomikas attīstību. Vairāk runātāji pieminēja drošību drošības jautājumu Ukrainas situācijas kontekstā. Kaut arī tas nebija iekļauts oficiālā G20 darba kārtībā, šis jautājums tomēr aizkulisēs plaši kuluāros tika apspriests. Un eh, Junkera kungam bija arī diskusijas ar Krievijas federācijas prezidentu Putina kungu attiecībā uz Krievijas agresiju Ukrainā. Nākošajam G20 gadam ir jābūt par darba kārtības īstenošanu globālā izaugsmu stratēģiju, finanšu regulējums un nodokļu politika ir eh, galvenie galvenās prioritātes, un mēs arī rēķināmies ar šī parlamenta atbalstu šo mērķu sasniegšanai. Paldies komisāru kungam Dambrovskim, turpēc priekšstādātāju, un padomas vārdā došu vārdu Gozī kungam. Grazie, grazie, Paldies, priekšstādātājs kundze. Daudzi temati tika skarti. Bija, piemēram, runa par eh, nodokļu nemaksāšanas apkarošanu, protams, eh, tas atainojas arī G20 sanāksmes secinājumos un jaunā Eiropas iniciatīvā. Mēs apkarojam nodokļu paradīzes. Un mums ir eh, atbilstošie pasākumi jāizteno ar Eiropas Savienībā, lai izskauž šo parādību. Tā ir viena no mūsu prezidentūras prioritātēm ir panākt jaunu vienošanās par eh, informācijas automātisku apmaiņu starp nodokļu inspekcijām dal dalībvalstīs. Oktobrī mēs oficiāli mm, izstrādājām šo uh, priekšlikumu un decembrī mēs to oficiāli pieņemsim. Kā jau Martins minēja, ir eh, svarīgi veicināt tirzniecības uh, darba kārtību uh, divpusēju un arī daudzpusēju K20 sanāksmē arī izskanēja, ka mums ir jādara viss, kas iespējams, lai panāktu augsta līmeņa vainagojumu TTIP. Tas ir uzskatāms par nopietnu soli uz priekšu. Tas, protams, arī saistīts ar izaicinājumu mm, vienošanos ar Singapūru un Kanādu kā arī to minējis kolēģis. Jakoviča kungs pieminēja skaitļus, kas apliecina to, ka mums patiesībā ir jāapjauš, kas ir darāms. Mums ir vairāki miljoni cilvēku bez darba, tātad kaut kas ir darāms bezdarba apkarošanas jomā. Jāpanāk, lai cilvēki atgriežas darba tirgū, tas ir izšķiroši svarīgi. Šo to šai virzienā jau esam darījuši, un G20 samits to izvirzīja par savu galveno mērķi. Mums ir jāpalīdz arī uh, vismazāk aizsargātajām sabiedrības grupām un invalīdiem. Mums arī priekšlikumi par to izskanēja G20 samitā. Pie tā strādā arī Eiropas institūcijas, tā skatā arī parlaments. Arī jāizteno struktūrāls izmaiņas darba tirgū, lai veicinātu izaugsmu darbvietu izveidi. Balaškungs un Dantīkungs pieminēja uh, nepieciešību mainīt ekonomisko politiku, visu pieju ekonomikai. Un kā G20 samitā to arī pieminēja vairāki runātāji dažādos veidos. Mums ir jāmaina mūsu pieeja ekonomikas politika Eiropas Savienībā. Tā mūsu skatījumā ir svarīga pārēja. Mums ir nepieciešams jauns fiskālais stimuls. Mums jādara viss, kas mūsu spēkos, lai nodrošinātu stabilitātes pakta īstenošanu. Mūsu līderi arī vienojas par izmaiņu darba kārtību jūnijā. Esmu priecīgs, ka šorīt Junker kungs nāca klajā ar konkrētu plānu, un Katainen kungs sacīja, ka nacionālie uh, līdzekļi būs nepieciešami šim fondam. Tātad valsts izdevumiem ir jāveicina investīcijas, lai Eiropas Savienība panāktu tās izvirzītos mērķus. Tas arī uh, izlīdzinās uh, tekošā konta deficītu dalībvalstīs. Vispārējā padomi raudzījās uz kohēzijas politiku un tika secināts, ka noteikumiem jātiec arī uz citiem investīciju instrumentiem, izmantojot nacionālo reģionālo sadarbību ar kohēzijas vektoru. Tas arī ir svarīgi kohēzija izaugsmas vārdā. Un es domāju, tīri objektīvi tas mums atkal ir jādara izaugsmas stabilitātes pakta ietvaros. Tāpat mums Eiropas Savienībā ir nepieciešams daudz vairāk solidaritātes Līgumos ir 21 pāns par solidaritāti vien. Tātad mums jābūt konsekventiem, spēcīgiem, mums ir jārīkojas mērtiecīgi, viss tā vārdā. Un tāda bija arī iepriekšējās komisijas apņemšanās, un tagad, es domāju, būs kopīga apņemšanās starp trijām institūcijām - parlamentu, padomi un komisiju jaunajā sasaukumā. Uh, Tagad es varu runāt arī par ekonomiskās politikas inovatīvo aspektu. Es uh, neesmu liels izgudrotājs, taču es domāju, katrs darīs to, kas ir viņa spēkos, lai Eiropas Savienība nodrošinātu vairāk izaugsmas un darba vietās pilsoņiem. Paldies! Turpin priekšsēdētāji. Paldies eh, par šo ļoti detalizēto atbildi no prezidentūras puses, komentējot šīs debates. Šīs debates tagad ir noslēgts, un tagad pārēsim pie nākošā darba kārtības punkta - komisijas paziņojums par digitālo vienoto tirgu. Ir iesniegti trīs rezolūcijas priekšlikumi no Eiropas Tautas partijas, no sociāldemokrātiem